Okay, um, they're going to start coming round with the coffee as well, which is going to... Drīz mums arī atnesīs kafiju, kas apgrūtinās balsojumu. Bet, nu, skatīsimies, kā varam tik galā. Nu, tagad izmēģinājumu balsojumu izdarīsim. Lūdzu, balsosim. Sākam balsot. Es zinu, ka sociālistam ir vienam pazudus kartiņa AFCO sanāksmes telpā. Nu, tad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 Ā, viens pārāk daudz no Aldas ir. Šeit es gribu teikt, ka priekšsēdētāji arī balsos, tāpēc uh, lūdzu ņemiet to vērā. One, one to... Vienam no Aldas aizvietotājiem nevajadzētu balsot, nu, tādiem žēl sanācis. Nē, nu atstāsim visu kā ir, tā būs vieglāk. Okay, right, the first vote then. Oh. The chair will get coffee first. Pirms sāksim balsot, priekšsēdētāji ielies kafiju un tad. Oui, oui, tout à fait. Euh... Je fais juste avant le vote ou on demande...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 26. 27. grozījums kopā. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Sākotnējais teksts par. Pret. Atturās. Pieņemts. 28. grozījums par. Pret. Atturās. Noraidīts. Sākotnējais teksts par. Pret. Atturās. Pieņemts. 1 līdz 4 par, pret, atturās pieņemts. Apsvērums A par, pret, atturās pieņemts. B par, pret, atturās pieņemts. C par, pret, atturās pieņemts. Apsvēr pirmais grozījums par, pret, atturās noraidīts. Sākotnējais teksts par, pret, atturās pieņemts Otrais grozījums par pret atturās noraidīts. Sākotnējais teksts pareiz, par pret atturās pieņemts. Sākotnējais teksts F apsvērums par pret atturās pieņemts. G apsvērums par pret atturās pieņemts. Kompromiss, kompromiss A par pret atturās pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Sākotnējais teksts par, pret, atturās, pieņemts. Sastais grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Septītais grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Kompromiss B par, pret, atturās, pieņemts. I apsvērums par, pret, atturās, pieņemts. Devītais grozījums par, pret, par. Nē, devītais atkrīt, jo citi grozījumi tika pieņemti. Tagad sākotnējais teksts, ja apsvērums par, pret, atturās, pieņemts. Kā, par, pret, atturās, pieņemts. Desmitais par pret atturās noraidīts. Vienpadsmitais par pret atturās pieņemts. M apsvērums par pret atturās pieņemts. 14. grozījums par pret atturās pieņemts. N apsvērums par pret atturās pieņemts. 15. grozījums par pret atturās noraidīts. O apsvērums par pret atturās pieņemts. Nākošie trīs atkrīt. Jo 11. grozījums tika pieņemts, 23. tātad arī atkrīt, 24. arī, 25. mutisks grozījums 25. grozījums ar mutisku grozījumu no referenta. Vai kāds iebilst pret to? Nē. Nu, tad kopā ar mutisko grozījumu 25. par, pret, atturās, pieņemts. Vai varam balsot par grozīto teksta variantu? Sākam balsot, lūdzu. Vēl diviem jābalso, vēl vienam. Beidzam balsot. Roberto beidzot kartiņa. 32 par, 1 atturās, 6 pret. Paldies. Um, yeah. That's, yeah, yeah. Excellent. Okay. Cheers.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 kunga ziņojumu par fiskālas 2020. Budžets divi par. Paldies. Pret. Atturās pieņemts. Budžets trīs par. Pret. Atturās pieņemts. 32. grozījums par. Pret. Atturās pieņemts. 33. par pret atturās noraidīts. Kompromiss A par pret atturās pieņemts. B kompromiss par pret atturās pieņemts. 41. grozījums ar mutisko grozījumu. Neviens neiebilst. 41. par pret atturās pieņemts pieņemts. C kompromiss par pret atturās pieņemts. 46. grozījums par pret atturās pieņemts. 47. par pret atturās pieņemts. 11. Nē, tas atkrīt. 45. arī. Tagad budžets 10 par pret atturās pieņemts. 49. par pret atturās noraidīts. 50 par pret atturās pieņemts. D kompromiss par pret atturās pieņemts. 54. par pret atturās pieņemts. 55. par pret atturās pieņemts. 56. atsaukts, budžets 13 par pret atturās pieņemts. 13. par pret atturās pieņemts. 57. par pret atturās pieņemts. 58. par pret atturās pieņemts. 59. par pret atturās pieņemts. DD kompromiss par pret atturās pieņemts. 61. par pret atturās pieņemts pieņemts. 62. atsaukts. 63. ar mutisko grozījumu. Vai viss piekrīt? 63. tātad par pret atturās pieņemts. Budžets 14 par pret atturās pieņemts. Budžets 15 par pret atturās pieņemts. Kompromiss E par pret atturās pieņemts. 66. par pret atturās noraidīts. 67. ar mutisko grozījumu. Vai visi piekrīt? Neviens neiebilst. 67. ar mutisko grozījumu par pret atturās pieņemts. 48. atkrīt. 16 budžets par pret atturās pieņemts. Budžets 17 par pret atturās pieņemts. Budžets 18 par pret atturās pieņemts. F kompromiss par pret atturās pieņemts. 6, 16. grozījums par pret atturās pieņemts. 17 par pret atturās pieņemts. G kompromiss par pret atturās pieņemts. 19. grozījums par pret atturās pieņemts, 20 noraidīts, 20 par pret atturās noraidīts, 3 par pret atturās pieņemts, 21 par pret atturās noraidīts, H kompromiss par pret atturās pieņemts, 26. atsaukts. I kompromiss par pret atturās pieņemts. Sastais par pret atturās pieņemts. Budžets 8 par pret atturās pieņemts. J kompromiss par pret atturās pieņemts. Budžets 9 par pret atturās pieņemts. 31 par pret atturās pieņemts. Elektroniskais balsojums par grozīto teksta variantu. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 40 par, neviens nav pret, viens atturās. Tagad elektroniski balsojam par likumdošanas rezolūciju. Visi nobalsojuši. Balsojam, balsojam. Vēl daži nav nobalsojuši. Vēl četriem, trījiem, diviem, vienam. Kāds nav balsojis, bet es tomēr slēdzu balsojumu. Beidzam balsot. 40 par, 1 atturās, neviens nav pret. Tagad varam aplaudēt. Referents teica, ka viņš vēlas eh, panākt vienošanos par pirmo lasījumu. Vai jūs kaut ko gribat teikt? Jeb... Es gribēju pateikties visiem ēnu referentiem un citiem kolēģiem, kas iesniedza grozījumus un esmu ļoti pateicīgs arī mūsu konsultantiem. Liels paldies! Tātad mērķis ir uzsākt sarunas par to, vai iespējams panākt vienošanos par pirmo lasījumu, atbilstoši procedūrām. Šajā sarunu komandā būs vicepriekšsēdētājs, kas arī ir referents, referents un, un ēnu referenti. Uh, Un runa varētu būt par to variantu, par ko mēs šodien nobalsojām. Ja kādam ir, iespē, ja kādam ir iebildes, lūdzu, tad sakiet to tagad, ja nē. Tad par to nebalsosim, jo neviens neiebilst. Līdz ar to esam vienojušies, kā sāksim sarunas. un negaidam, ka trialogs šajā ziņā sāksies ātrāk par februāru, jo padomu vēl nav savu darba daļu izdarījusi. Tagad pārējiem pie nākošā. Kas tas ir? We're now moving on to the um, uh, SSM package. We'll start with the type. Tagad sāksim ar Taisens kundzes ziņojumu, pēc tam Gigolda kunga ziņojums, bet man liekas, ka Žans Pols kaut ko grib teikt. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi! Šodien mēs balsosim par diviem ļoti svarīgiem dokumentiem. Tiem ir atšķirīgs juridiskais status, kas varētu mums zināmas bažas radīt. Un svarīgi ir apzināties, ka padomas pozīcija vēl nav īsti skaidra. Tāpēc es gribēju aicināt savas grupas vārdā tu uh, atlikt abus šos te balsojumus. Ir divi tehniski iemesli. Pirmkārt, mums uh, šī juridiskā situācija un apstākļi nav īsti skaidri. Un grupā mums nav vienots viedoklis par tehniskiem un politiskiem jautājumiem, tāpēc būtu svarīgi sagaidīt, eh, kad dalību valstis eh, izlem, kāda tad ir viņu pozīcija. Nākošais nedēļa ir ECOFIN sanāksme, un iespējams, ka tur varētu zināmu ieskatu gūt par padomas pozīciju. Nu, ņemot to vērā un, un, un to arī, ka mums ir jāoptimizē darbs un ka mums vajadzētu būt vienotai pozīcijai, es gribētu aicināt atlikt balsojumu par šiem ziņojumiem varbūt uz dažām nedēļām. Jo pašā sākumā mēs pieņēmām domu, ka varētu būt ātrā procedūra, jo sākotnējais mērķis bija šo tekstu stāšanās spēkā no nākošā gada 1. janvāra. Tagad ir skaidrs, ka to nebūs iespējams panākt. Un tāpēc nebūtu labi, ka Eiropas parlaments un referenti atstātu visu to nobeigumu posmu, padomas ziņā jums vairs nebūtu manevrēšanas iespēja. Un tas ir tas, ko es gribēju ieteikt, vienlaicīgi gribēju arī paslavēt abus referents par lielisko darbu, kas ir sagatavojuši dokumentus, uh, ko atbalsta deputātu vairākums. Bet tomēr vajadzētu atlikt balsojumu, lai tiktu skaidrot padomas pozīciju. Paldies, saka priekšsēdētāji. Mēs jau vairākas reizes runājām par to, cik ātri mūs te spiež visi darīt. Un tāpēc es piedāvāju balsot par to, vai mēs atliekam balsojumu. Ja jūs balsojat jā, Tas nozīmē, ka jūs vēlties atlikt balsojumu par šiem dokumentiem. Ja nē, tad mēs balsosim šodien. Tātad jautājums ir, vai mēs vēlamies atlikt balsojumu. Manuprāt, labāk būtu elektroniski balsot par šo. Tātad jā nozīmē atliekam, nē nozīmē balsojam šodien. Sākam balsot. Right, one more to vote. Vēl vienam jābalso. Beidzam balsot. Četrpadsmit par atlikšanu un 27 pret atlikšanu. Līdz ar to mēs balsosim, kā bijām sākotnēji iecerējuši. Tātad balsojam par Taisens kundzes ziņojumu. Vēl man ir viens paziņojums gan. Vienošanās par kompromisiem bija tāda, ka mēs balsosim par kompromisiem tikai, tikai par šiem kompromisiem, bet ne par mutiskajiem grozījumiem. Līdz ar to man liekas, ka nebūtu godīgi, ka būtu iespēja šiem novēlot iesniegtajiem mutiskajiem grozījumiem iegūt kaut kādas priekšrocības salīdzinājumā ar tiem, kas tika iesniegti laikā. Un līdz ar to es neļaušu, ka par šādiem mutiskiem grozījumiem tiktu balsots. Manuprāt, tas nebūtu demokrātiski godīgi, ka novēlēti mutiski grozījumi tiktu izskatīti. Es jau pati varbūt 150 gandrīz iesniedzu. Bet, nu, ja būs kādas šaubas, tad es vērsīšos pie attiecīgā referenta, lai, lai pārliecinātos, vai konkrētais grozījums ir daļa no vienošanās. Nu, tad sākam. 60. grozījums par pret atturās noraidīts. A kompromiss par pret atturās pieņemts. B kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. C kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. D kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. Nu, 12. lapas pusē beidzot E kompromiss. Tagad skaidrojums man ir vajadzīgs pār šo mutisko grozījumu no Pitellas. Marian, vai tas ir daļa no vienošanās vai nav? Tātad šis mutiskais grozījums Par to ir vienošanās ar ēnu referentiem. No nu, kā? Ā, vēl viens mutiskais grozījums no Petelas, vai arī tas turpat tiek iekļauts vai nē? Marianne. Nē, tas nebija daļa no vienošanās. Tas tika iesniegts pēdējā brīdī. Līdz ar to tiek atsaukts. Jā, tiek atsaukts. Bet pirmais joprojām ir spēkā. Ir, jā. Tātad pirmais mutiskais grozījums jā, otrais nē. Atvainojos, ka nav īsti skaidrs, bet nu tā tas ir. Tātad pirmais ir daļa no vienošanās, otrais tas gan nav būtisks, bet tiek atsaukts. Pirmajā tiek uh, pievienoti nolasītie vārdi, savukārt otrajā tiek runāts par uzdevumu sadalīšanu. Bet, nu, noteikumi ir jāievēro. Tātad pirmā daļa, kas par pret atturās pieņemts. Otrais, otrā daļa ar mutisko grozījumu par pret atturās pieņemts. Trešā daļa par referents ir pret, at, pieņemts. Ceturtā daļa par. Ko jūs par ceturto tagad balsojat kopā ar mani? Marianne, I think we need a signal from you. I've got it marked. Marian, mums vajadzīgs kāds signāls no jums. Ja man te atzīmēts mīnus. Ā, mīnus bija mutiskais grozījums, bet pār ceturto daļu. Kas pār ceturto daļu? Situācija ir tāda, Kam ir mīnus balsošanas sarakstā, tas nozīmē, ka mīnus ir mutiskajam grozījumam, bet viņa atbalsta ceturto daļu, kas ir daļa no vienošanās. Tātad, kas ir pār ceturto, pret, atturās, pieņemts. Piektā daļa par, pret, atturās, pieņemts. F kompromiss. Priekšsēdētājs kundze saka Gozes kungs. Uh, man jau nav problēmas izlasīt, kas balsošanas sarakstā rakstīts, bet man te vispār nekādu piecu daļu nav, tāpēc es nesaprotu, par ko es balsoju. Nav jau tā, ka mēs esam pilnīgi muļķi un nevaram izlasīt, bet te nekā nav. Izskatās, ka man ir saraksts tāds kā nevienam.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 kompromiss, kam visi piekrita, ir sadalīts piecās daļās, nevis e, tiek balsots par visu uzreiz, un visas daļas jau ir pieņemtas. Marianne. Priekšsēdētājs kundze, balsošanas sarakstā šo pantu sadalīja piecās daļās mutisko grozījumu dēļ. Vienu no mutiskiem grozījumiem mēs apstiprinājām, citus grozījumus sociālisti atsauca mutiskos. Uh, un viņi šeit ir balsošanas laikā, un līdz ar to nebija balsošana, nebija, nepiecieš, nebija nepieciešams sadalīt daļās, bet, nu, viss mēs, kā darījām, viss bija pareizi, pareizi nobalsojām. Es gribēju teikt, ka tad, kad jūs sakat pirmā, otrā, trešā un tā tālāk daļa, un mums tās daļas jāatrod, mēs nezinām, par ko mēs balsojam. Tā tas ir. Tikko es dabūju šeit e-pastu, kur rakstīts, kas ir pirmā daļa, kas otrā, kas tā tālāk. Bet neviens man neteica, ka jums ir kaut kas savādāks nekā man. Tātad mēs saprotam, šeit mēs runājam par kompromisu F, kur ir viens mutiskais grozījums, kas ir daļa no vienāšās, mums nav jādala daļās, līdz ar to Lai būtu pilnība, pilnīga skaidrība, vēlreiz balsojam par E kompromisu, iekļaujot šos vārdus. Always ensuring supervisory un tā tālāk. E eh, kompromiss, kas ir par, pret, atturās, pieņemts. F kompromiss. Kas par pret atturās pieņemts. G kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. H kompromiss tāpat labs pusi par, pret, atturās, pieņemts. Kompromiss I kas par pret atturās pieņemts. Kompromiss J par pret atturās pieņemts. Kompromiss K par pret atturās pieņemts. Kompromiss L par pret atturās pieņemts. M par pret atturās pieņemts. N pār, pret, atturās, pieņemts. O par, pret, atturās, pieņemts. Kompromiss P par, pret, atturās, pieņemts. Kompromiss Q par, pret, atturās, pieņemts. Kompromiss R par, pret, atturās, pieņemts. S par pret atturās pieņemts. SA par pret atturās pieņemts. T par pret atturās pieņemts. Kompromiss U. Un man šis kompromiss ir sešās daļās. Cik jums tur ir daļas, Marianna? Šis akal ir sadalīts vairākās daļās, jo bija vairāki mutiskie grozījumi. Mutiskie grozījumi nav vienošanās daļā, tāpēc varam balsot kopā. Nu, atvainojos, Alde, bet, nu, jūsu grozījumi ir labi, bet Tā kā grozījumus mēs šeit papildus neļaujam, līdz ar to nevaram tos iekļaut. Balsojam par U kopumā. Kas par pret atturās pieņemts? Kompromiss V 40. lapspusē. V kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. Dubultais V par, pret, atturās, pieņemts. X kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. Kompromiss Y par, pret, atturās, pieņemts. Kompromiss Z par, pret, atturās, pieņemts. Hang on. We're now going to AA. Tagad ir AA kompromiss. AA un AB, un viņi ir salikti kopā, līdz ar to AA plus AB pār pret atturas pieņemts. Two. Tālāk. Sešdesmit trešais grozījums par pret atturas noraidīts. 64 par pret atturas noraidīts. 61 un 2. Atkrīt. Arī 66. No, 62. It says 62 also. 62 also. Arī 62 atkrīt. Jā. Yeah. Varam nobalsīt šā vai tā, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. Nu, vai nu atkrīt, vai noraidīts, kurā gadījumā 65 par, pret, atturas, pieņ, noraidīts, 66 par, pret, atturas, noraidīts. Sešdesmit septiņi par, pret, atturas, noraidīts. 68 par, pret atturas noraidīts. Kompromiss AC par, pret atturas pieņemts. Kompromiss AD par, pret atturas pieņemts. Kompromiss AE par, pret atturas pieņemts. AF par pret atturas pieņemts. AG par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. BB par pret atturas pieņemts. BC par pret atturas pieņemts. Mutiskais grozījums, referenta mutiskais grozījums iekļaujas kompromisā no 23. A grozījumu par pret atturas pieņemts.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 pieņemts. Mutiskais grozījums, kas iekļaujas kompromisa par 28a apsvērumu par pret atturas pieņemts. Grozījums BI par pret atturas pieņemts. Kompromiss BK par pret atturas pieņemts. BL par pret atturas pieņemts. BM par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 bija Y pārpret atturas pieņemts. BZ pārpret atturas pieņemts. CA pārpret atturas pieņemts. CB <clears throat> pārpret atturas pieņemts. CC pārpret atturas pieņemts. CD pārpret atturas pieņemts.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 Tālāk ir elektroniski jābalso par tekstu ar grozījumiem. Sākam balsot. 47 nobalsojuši. 32 par, 11 pret, 4 atturējās. Tālāk ir jābalso par citātiem attiecībā uz uh, likumdošanas uh, rezolūcija 55. grozījums par, pret, pagaidiet. Kas notiek? Nē, nē, nē, šeit mēs runājam par citātiem, kas saistīti 55. grozījums par, pret, atturas, noraidīts, 56 par, pret, atturas, noraidīts, 57 par, pret, atturas, noraidīts noraidīts 58 par, pret atturas noraidīts 59 par, pret atturas pieņemts. Tālāk par likumdošanas rezolūciju sākam balsot. Three more to vote. Vēl trīs deputāti var balsot, ja jūs vēlaties balsot. Vēl divi var balsot. Beidzam balsot. 31 par, 11 pret un 4 atturējās. Paldies! Tā kā šeit mēs runājām par pakotnes risinājumu, tad mēs par pirmā lasījumu runāsim pēc gigauta ziņojuma. Okay. Anyway, we can clap, Marianne. It was a very... Jā, tagad ir jāaplaudē. Paldies, Marianna. Labu darbu es padarīju. Okay. We will now proceed with the... Tālāk. Gigalta ziņojums par regulu par Eiropas. Banku iestādi. Jā, izskatās, ka daži pametuši tālpu. Pirmais grozījums kompromiss tagad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 Kompromiss G par pret atturas pieņemts. Kompromiss H par pret atturas pieņemts. <clears throat> Kompromis, kompromiss I par pret atturas pieņemts. Un kas ir ar tiem, kas ir pa vidu? So a... Nē, laikam būtu atgriezties pāris Tagad 187. grozījums par pret atturas pieņemts. Grozījums 26 par pret atturas pieņemts. 27 par pret atturas pieņemts. Tālāk. I kompromiss par pret atturas pieņemts. G kompromiss par pret atturas pieņemts. Un tālāk 204. grozījums pār pret atturas noraidīts. Kompromiss kā pār pret atturas pieņemts. Kompromiss L par pret atturas pieņemts. Kompromiss LA par pret atturas pieņemts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 232. grozījums par. 232. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss. R. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. kompromiss. Es par pret atturas pieņemts. Grozījums 71 par pret atturas pieņemts. Tālāk ir mutiskais grozījums par 265. grozījumu, taču tas iekļaujas kompromisā par pret atturas pieņemts.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 atturas, noraidīts. 269 par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss U par, pret, atturas, pieņemts. 80. grozījums par, pret, atturas. Varbūt varam vēlreiz pamēģināt. 80 par, pret, atturas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 Tagad ir 84 par pret. Nē, nē, nē, atkrīt. Okay, so that's fallen. And then... Nu, tad atkrīt. Afko arī atkrīt. Astoņdesmit trīs un astoņdesmit pieci ir pieņemti. Tad esmu četri jābalsā. 84. 83. A, nē. Nē, nē, nē, pagaidi. Pārējie atkrīt, ir teikts. Ja 83 un 85 ir pieņemti, tad atkrīt. Tad tas nozīmē, ka 84 atkrīt. Un afko viens atkrīt. Astoņdesmit seši par pret atturas pieņemts. 87 par pret atturas noraidīts. 88 divas daļas. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 83, 93 par pret atturas noraidīts. 84 par pret atturas noraidīts. 91 par un arī citi. 91 un pārējie, kas ir vienot, vienādi. 91, 2 un 96 par. Pret. Atturas Pieņemts. Nu, labāk pārbaudīt. Ja ļoti, ļoti daudz rokas tiek celtas, turp šurp nav skaidrs. Okay, I think there's been some changes. Jā, izskatās, ka šeit ir mainījušās domas pa ceļam. Beidzam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts, skaidri noraidīts. Un tālāk. 89 par pret atturas. Noraidīts. 90. Es gribētu teikt, ka, ka EPP uh, eh, grupas balsošanas saraksts uh, eh, 95 eh, un 1, tur šobrīd atrodas plus, bet ir jābūt mīnusiņam. To es gribēju teikt EPP grupai. Vai. Labi. Viss ir skaidrs. Tagad 95 par. Pret. Atturas. Noreidīts. 1 par. Pret. Atturas. Noreidīts. 90 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Afko 2. Atkrīt. Jā, jā, vienkārši nepareizi nosaucu. Afko 2. Par. Pret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 Un tad jūs teicat, nē. Tā tad tas pieņemts, ar ko divi atkrīt. 99 par pret atturas noraidīts. 93. par kaut kur pazudus, arī noraidīts. 98 par pret atturas noraidīts. 97 par pret atturas noraidīts. Afko 3 par pret atturas pieņemts. Tad līdz ar to pārējā atkrīt. Viss, kas ir saistīts ar 4. apsvērumu, līdz pat vietai, kur mums ir 109. 109. Par. Pret. Atturas. Pieņemts pārējie līdz ar to atkrīt. Tagad ir ceturtais grozījums. Par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk ir 107. Par. 107 <coughs> par, pret, atturas, noraidīts. 108 par, pret, atturas, pieņemts. 110 113 atkrita. 110 un 111 un afko 5 identiski par pret atturas pieņemts. 106 par pret. Pārbaudām. 106 jāpārbauda. Okay.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 Beidzam balsot 24 pār, līdz ar to ir pieņemts 19 pret. Afko 6 par. Pret atturas pieņemts. Pārējie līdz ar to atkrīt. Pārējie, kas saistīti ar 5. apsvērumu 122 un 23 par. Pret atturas pieņemts. 125 par pret atturas pieņemts. Simt trīsdesmit septiņi par pret atturas noraidīts. Sestais ir atcelts, 129 līdz ar to par pret atturas noraidīts. 132 par pret atturas noraidīts. 136 par pret atturas noraidīts. 133 par pret atturas pieņemts. Pārējā atkrīt. Tikai 135 nē, par, par pret atturas pieņemts. 130 arī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 atturas noraidīts. 147 par pret atturas pieņemts. Pārējie līdz ar to atkrīt. 149 par pret atturas pieņemts. 151 un 52 par pret atturas pieņemts.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 atturas noraidīts. 12 par pret atturas noraidīts. 160 par pret atturas noraidīts. Tālāk mēs balsojam par tekstu ar grozījumiem, daram to elektroniski. Two more, one more to vote. Vēl viens deputāts var balsot, beidzam balsot. 33 par, 7 pret un 3 atturējās. Ir vēl jābalso par likumdošanas rezolūciju. Budžets 1 par, pret atturas pieņemts. Budžets 2 par, pret atturas pieņemts. Budžets 3 par, pret atturas noraidīts. Tālāk pār likumdošanas rezolūciju ar grozījumiem. Vēl divi var balsot. Vēl viens var balsot. Beidzam balsot. 3 un 4 pār 7 pret. Divi atturējās. Ļoti labi. I recommend you to say this Okay, I will now give the floors to the... Tagad došu vārdu Mariannai, referentē. Priekšsēdētājs kundze. Uh, Paldies. Izteikšos lakoniski, bet gribēju pateikt, ka ar pārliecinošu pārsvaru ziņojums ir pieņemts. Arī Svena ziņojums tāpat tika pieņemts gribēju viņu noteikti sveikt. Bet kas ir pats svarīgākais? Mēs kopīgi esam parūpējušies par to, lai bankas tiktu labāk uh, uzraudzītas visā Eiropā, un tāpat esam parūpējušies par Eiropas līmeņu uzraudzību. Tagad, kad daudzas bankas ir grūtībās, un ja bankas nonāk grūtībās, tad ir iespējams uh, tās papildināt ar kapitālu no uh, īpašā fonda. Uh, Es domāju, ka mēs esam parūpējušies par labu uzraudzību, par spēcīgiem uzraugiem. Šajos laikos tas ir ārkārtīgi svarīgi un domāju, ka abi referenti arī uh, to ir panākuši. Mums ir jāsaprot, ka Eirozonas dalību valstīm ir jāpiedalās šajā sistēmā par 100%, visiem ir jābūt vienlīdzīgiem, mēs esam to panākuši un mēs par to cīnīsimies tad, kad vedīsim sarunas ar padomi. Kolēģi, mums vajadzēja strādāt ļoti, ļoti ātri, un mēs nebūsim tie, kas šeit vilks gumiju. Nē, mēs vēlamies uh, sūtīt spēcīgu signālu padomē, mēs vēlamies, lai arī Eiropadoma varētu iepazīties ar šo uh, rezultātu. Mēs esam panākuši ļoti daudz, tas ir patiešām vērtīgi. Uh, Un parlaments ir pierādījis, ka var pie tik sarežģītiem jautājumiem strādāt pietiekami naski. Mēs arī ļoti labi sadarbojāmies. Dažreiz eh, ēnu referenti cīnās ar grūtībām, dažreiz eh, sadarbība ir visai laba, bet šoreiz tā bija vienkārši izcila. Visas politiskās grupas bija pietiekami konstruktīvas, eh, sadarbība izvērtās ļoti veiksmīga no pašas pirmā brīža līdz pat pēdējiem brīdim. Un tieši pateicoties šim izcilējam sadarbības garam, priekšstādātais kundze, es kā referente varēju radīt tik veiksmīgu ziņojumu. Domāju, ka mēs esam padarījuši, izdarījuši labu darbu Eiropas labā, mums vajadzētu atjaunot zaudēto uzticību, jāparūpēs, lai klienti atkal uzticas bankām un lai ekonomika atkal var sākt griezties. Paldies! Thank you, Sven. Paldies tagad, Svens, lūdzu. First, thanks a lot to, to every... Paldies! Gribēju pateikties visiem, kas uh, man palīdzēja. Gribēju pateikties arī Marianai Taisenai un visiem ēnu referentiem, kas strādāja pie šī dokumenta. Domāju, ka pateicoties uh, šim uh, izcilajam vēlēšanu iznākumam, mēs varam būt patiešām lepni. Un pēdējā mēneša laikā mūsu darbs bija ļoti grūti Un mēs varam um, būt lepni, ka neviens nevar apšaubīt mūsu spēju aši vienoties par ļoti svarīgiem jautājumiem. Mēs um, domājam par to, kā. Uh, Eiropa izvest no krīzes, un mēs atkal esam uh, atguvuši šo demokrātisko leģitimitāti. Parlaments var vest sarunas ar padomi. Uh, Un mēs esam tieši ievēlēti tautas pārstāvi, kas aizstāv savus pilsoņus, nevis aklī sako visam tam, ko diktē padome. Tagad, dodoties uz sarunām ar padomi, mēs būsim atguvuši šo demokrātisko leģitimitāti arī tādos laikos, kad uh, um, zeme deg mums zem kājām ja um, ir krīze, mēs nevaram ļoti ilgi gaidīt, lai pieņemtu lēmumus. Mēs balsojām, pirms tam bija ļoti ilgas sarunas par šo likumdošanas paketi, tas ir nepārprotams signāls. Uh, par labāku sadarbību gan starp Eirozonas valstīm, gan arī tām, kas tajā joprojām nav. Uh, mēs runājam par banku savienību, mēs runājam par spēcīgu banku uzraudzību, uh, par uh, tās pilnvarām, un mēs ievērojam arī to, ka Eiropas Savienībā pastāv dažādi uzņēmējdarbības modeļi, un arī ekonomiskā situācija nav vienmērīga. Mēs esam arī piešķīruši jaunajam uzraugam šo demokrātiskās kontrolas funkciju. Tāpat mēs spēcinām uh, tiesiskumu un mums ir jāuzklausa arī iesaistītās puses. Pateicoties Eiropas banku iestādē, mēs garantējam, ka Eiropas banku uzraugs gan opt-in valstīm, gan Eirozonai nosaka kopīgas, striktas normas šī pakete ir ļoti labi sagatavota. Mēs varam būt lepni, mums ir ko piedāvāt padomēji, lai garantētu stabilitāti Eirozonā. Un pateicoties balsojumam komitejā, mums ir tagad tāds spēcīgs mandāts, lai vestu sarunas ar padomu, un jūs varat būt droši, ka arī jūs tiksiet iesaistīti visā sarunu procesā. Pateicoties ēnu referentiem, mēs esam vienojušies par daudz ko. Protams, darbs nevienmēr bija tāds ļoti vienkāršs, bet esam panākuši labu rezultātu, un tas ir jāizmanto Padomē ir jāzina, ka piekrišana eh, par eh, Eiropas banku iestādes izveidi lielā mērā ir atkarīga no Marianas Taisens ziņojuma. Abām eh, institūcijām ir jābūt demokrātiskām un padomē ir jāzina, ka ir noteikti datumi trialogam. Tagad padomē ir uh, jāuzņem sava atbildības daļa un 4. decembrī jāvienojas. Paldies! Marianne, you just briefly once again. Uh, Marianne, jūs gribējāt papildināt, jā, priekšsādātājs kundze, gribēja tikai apstiprināt savu pozīciju. Domāju, ka ir jādodas uz trialogu, ir jāved sarunas ar citām institūcijām. Gribējos arī pateikt, gribēju pateikties arī jums, priekšsādātājs kundze. Pateicoties jūs piedāvātajai procedūrai, mēs esam izstrādājuši uh, divu priekšlikumu pakotni, un tas nozīmē, ka mēs uh, uh, varam uh, izmantot uh, koplēmumu procedūru, cits institūcijas tam arī piekrita, demokrātijas vārdā tas ir ļoti svarīgi. Paldies! Will... Jā, es patiešām saku, ka abi dokumenti tiks uh, aplūkoti kā vienots vesels. Udo, vai tu gribēji ko piebilst? Priekšstādētājs kundze. Manuprāt, abi eh, referenti patiešām ir padarījuši labu darbu, to jau pierādīja balsojums. Eh, es gribēju teikt, eh, ka daudzi nemaz šos ziņojums neuzskata par tiem izcilākajiem, bet rezultāts ir neapstrīdams, tas ir demokrātiska lēmuma iznākums un gribēju pateikt, ka abiem uh, referentiem ir taisnība sakot, ka mēs atkal esam izcīnījuši šo demokrātisko kultūru un Eiropas parlaments atkal ir kļūst rīcības spējīgs. Mēs jau nebijām vainīgi pie tā, ka mums visu vajadzēja darīt tik eh, ātrā tempā. Citi pie tā ir vainojami. Es teiktu, ko tādu, ko uh, teiktu Gabelskungs, ja viņš šeit būtu klāt. Tātad, ja ir kāds dokuments, kas jāizskata plenārs sēdē, lai viss Eiropas parlaments varētu par to izteikties, tad galu galā šie ir tie divi dokumenti. Un Mums arī jārunā par šīs nacionālās un Eiropas uzraudzības proporciju. Ja šāds grozījums tiktu ieviests, es par to nebalsotu. Es gribēju jums atgādināt, Tas ir nepieņemami, ka parlaments ļauj, lai padome tam kaut ko diktē, lai valdības tam kaut ko diktē, piedāvājot savu kalendāru. Un es te saprotu, kas tam visam kalpoja par iemeslu, un visi zālē, zino, visi zālē sēdošo to zina. Un, ja kādreiz tas tāds atkārtosies, tad mums ir jāpasaka, ka mēs tādu kalendāru, kas mums tiek uzspiests no augšas, nepieņemsim, ka mums ir jāstrādā vajag sviedros nenormālos tempos. Es gribēju pateikt, ka mums ir jārunā par lielāku parlamentu iesaisti, nevis mazāku. Paldies! Es patiešām cerēju, ka mēs saņemsim uh, mandātu, bet es negribēju, lai visi tagad izsakās. Bija jau viens eh, ēnu referents no sociāldemokrātu grupas pieteicies runāt, un tagad, ja sāks runāt visi ēnu referenti, tad mēs ievilksim garumā. Nu, ja nu vienīgi jūs gribat kaut ko pateikt par procedūru. Tātad, vai mēs esam piekrituši tam, ka mēs turpinām trialogu ar eh, parasto sarunu komandu, kur piedalās referenti, komiteja priekšstādātāji un referenti no katras grupas? Vai jūs tam piekrītat? Vai kāds ir pret? Viens ir pret. Labi, balsosim. Tātad, par ko mēs balsojam? Ja mēs nobalsīsim par, tad eh, tas nozīmēs, ka mēs turpināsim darbu ar mandātu, tas ir sarunas eh, par vienošanos pirmā lasījumā, kas par. Labāk elektroniski tomēr, saka priekšsēdētāji. Labi, sākam balsot. Tā tad, eh, jā, mēs vedam sarunas par pirm, pirmajā lasīmā, otrā, nē, tad jautājums tiek izskatīts plenāru sēdē. Lūdzu, balsojiet. Divi vēl nav nobalsojuši, tagad visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. 33 par, 1 pret 5 kolēģi atturējās. Līdz ar to vienošanās pirmā lasījumā, nu vismaz mēģināsim to panākt. Es no savas puses gribēju pateikt, ka komiteja ir strādājis vaigas viedros, mums bija ārkārtīgi maz laika. Es gribēju pateikties visiem, kas te no rīta līdz vakaram strādāja nenogurstoši katru dienu no jauna, lai patiešām varētu. Um, izpildīt šo uzspiesto kalendāru, šo grafiku. Mēs esam saņēmuši pilnu Uh, sarunvešanas mandātu no ECOFIN padomes, un 4. decembrī mēs varēsim uzsākt trialogu. Tā tad nebūs šeit tikai daļējs, daļējs mandāts. Nav iespējams balsot decembrī, jo mums ir jānogaida Eiropadomas iznākums. Un Eiropadome nav parastās likumdošanas procedūras sadaļa. Tātad tā ir procedūra, kas ir atrunāta līgumos, proti mēs vedam sarunas ar padomi. Tā tam ir jābūt, ja mums neviens nenāks pretī, tad padomē vai Eiropa padomē ir jāuzņems atbildība, proti, ka netiks ievērots decembrī nospraustais termiņš. Taisens kundze. Uh, Priekšstādātais kundze, es domāju, tādā garā mums ir jādarbojas ekonu komitejā, tādēļ mēs arī tik smagi strādājām, bet pirms ķerties pie nākamā ziņojuma, es gribēju pateikties arī visiem sekretariāta darbiniekiem, jo pateicoties viņu smagajam darbam, dienu un nakti bija iespējams sagatavot arī šo balsošanas sarakstu vakardien, un visas procedūras gaitā viņi bija ārkārtīgi pretimnākoši, viņi mūs konsultēja, komiteja, arī juridiskais dienests ļoti daudz paveic. Paldies visiem ierēģiem, kas strādā sekretariātā. To, um, another, uh, important... Tagad vēl kāds ļoti svarīgs ziņojums. Tas ir Silvijas Gulārdas ziņojums. Domāju, ka jūs gribējāt pateikt dažus vārdus. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es tikai gribēju piebilst Nu, ja kolēģi manī klausīsies. Gribēju tikai paskaidrot, kādēļ šeit bija pēdējā brīdī e, izmaiņas. Mēs e, ļoti labi strādājam ar ēnu referentiem, kam arī pateicos, un pēdējā brīdī e, mēs saņēmām prasības no tā sauktajām šerpām par konkrētam izmaiņām. Protams, es vienmēr uzklausu visas prasības un lūgumas, bet uh, mums ir jāsaprot, uh, ko ir iespējams tekstā grozīt un ko nav, un lai varētu vienoties par kompromisu, es mēģināju ieviest izmaiņas, lai saglabātu arī šo labo sadarbības gaisotni, bet man jāņem vērā arī ēnu referentu presības. Un kā jau Marijāna uh, norādīja, mums arī bija jāveic nenormāls darba apjoms ļoti īsā laikā, uh, gan uh, mums referentiem, gan arī sekretariātam. Un tā tad šādi lūgumi pēdējā brīdī ir vienkārši nepieņemami. Bet, lai vienotos par kompromisu, mēs balsosim par to, par, ko galu, gal, par to, ko galu galā esam panākuši. Un Eh, es varētu šeit citēt Elmāru Broku, kas teiktu, ordnung mums zainība kārtība ir jāievēro. Tas attiec arī uz eh, komiteju. Paldies! Okay, there are one or two... Uh... Kolēģi, man būs jānolasa um, šeit fragmenti. Uh, par vienošanos pēdējā brīdī, bet es um, to darīšu balsojumu gaitā. Tātad tagad sāksim balsot. Motiskais grozījums, kas attiecas uz A kompromisu, iesniegus sociālistu grupa. Vai jūs esat par mutisko grozījumu? Neviens uh, nebalso pret. Kompromiss A ar mutisku grozījumu. Kurš ir par? Pret Tātad kompromiss. Silvija, vai jūs vēlties balsot par mutisko grozījumu atsevišķi? Referente vēlas balsot par mutisko grozījumu atsevišķi. Tātad tikai mutiskais, kas par? Pret, atturas. Mutiskais grozījums noraidīts. Kompromiss grozījums A. Bez mutiskā grozījuma. Kas par? Pret, atturas pieņemts. B kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. C kompromiss, kas par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss D. D kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. E kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 44. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Mutiskais grozījums, eh, kas attiec uz F kompromisu. Sākumā mutiskais grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss F, kas par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss G, kas par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss H, kas par, pret, atturas, pieņemts 80. grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 80. Votes open. 70 voted. 3, 2. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 84. par pret atturas noraidīts. I kompromis par pret atturas pieņemts. J kompromis par pret atturas pieņemts. K par pret atturas pieņemts. L par pret atturas pieņemts. Sestais punkts ir ar mutisku grozījumu. Tas attiecas uz kompromisu M. Tātad saskaņā ar Van Rompēja šerpu ziņojumu. Es nolasīšu tekstu tagad balsī. Stresses that all existing and future instruments or institutions – which are sensu stricto or senso lato, part of the economic <clears throat> governance framework of the Union, need to be democratically legitimised. Has everybody got that? That's the... Vai visi dzirdēja? Tātad tas ir piedāvātais mutiskais grozījums. Ja tas tiks pieņemts, tas aizstās M kompromisu. Vai pareizi sapratu, vai cā priekšsēdētāji? Vai vēlreiz man ir jānolasa, vai jūs visi sapratāt, par ko mēs balsosim? Tātad kas par? Pret, atturas, pieņemts. 98. grozījums. Kurš ir par? pret atturas noraidīts 99. par pret atturas noraidīts 100. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim. Filip, jā, jā, varu to darīt jūs labā. Mēs varam balsot elektroniski par simto. Nu, es, man šķiet, ka bija visai pārliecinoši iznākums. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 17 pār 23 pret grozījums ir noraidīts. Jā, man bija taisnība, Filipa. N kompromis, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Imko 14, kas par? Pret. Atturas pieņemts. 116. grozījums, kurš par? Pret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 Uh, amendment 117. 117. Kurš par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim. Bet man izstāsta, ka noraidīts. Sākam balsot elektroniski par 117. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 14 par 26 pret noraidīts. Kompromiss O ir sadalīts divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par otro daļu. We're checking the second part of, of uh, compromise O. O, kompromiss otrā daļa atkārto priekšsēdētāji. Tagad balsojam par to elektroniski. Visi ir paspējuši nobalsot, beidzam balsot. Noraidīts. 18 par 22 pret. Līdz ar to otrā daļa atkrīt. 120. grozījums, kurš par pret atturas šķiet, ka pieņemts. Labi, varam pārbaudīt, sākam balsot elektroniski par 120. Sorry for that. Now it's working. Has everybody voted? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 26 par, 14 pret. 122 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 125 par pret atturas noraidīts. 127. kurš par pret atturas pieņemts. 128. kurš par ar mutisku grozījumu iesnieguši zaļie pievienot vārds ekonomika budžet vietā. Vai visiem ir paprātam mutiskais grozījums? Labi. Tātad nobalsojam atsevišķi par mutisko grozījumu. Kas par to? Pret? Atturas? Mutiskais grozījums ir pieņemts. Tagad balsojam par grozīto grozījumu. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 129. kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 130. par? pret, atturas. Man izskatās, ka ir noraidīts, bet varbūt pārbaudīsim. Sākam balsot. Everybody voted, votes closed. Beidzam balsot. 17 ir par 24 pret un grozījums noraidīts. 131. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 132. kurš par pret atturas pieņemts. P kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Q kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Ir kompromiss R ar uh, mutisku grozījumu pievienot vārdus if appropriate. Balsojam par to sākumā. Kas ir par? Pret? Atturas? Nē, tagad nepievienosim mutisko grozījumu. R kompromiss bez mutiskā grozījuma, kurš par? Pret? Atturas? Man izskatās, ka ir pieņemts, bet, uh, nu, nav tāds liels balss pārsvars. Labāk pārbaudīsim drošības labad. Sākam balsot elektroniski. Has everybody voted? Vai viss nobalsoja, pēc tam balsot? Votes closed, Adolfo. Adolfo, beidzam balsot. Pieņemts 22 par 19 pret. No. Oh yeah, sorry, that's just what we voted. Sorry. Um, compromise. Es kompromis, kas par pret. Kolēģi, lūdzu, celiet roku pareizajā brīdī. Kas ir par, pret, atturas pieņemts? T kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 160. kas par, pret, atturas noraidīts. 158. par, pret, atturas, noraidīts. 161. par, pret, atturas, izskatās, ka noraidīts, bet labāk tomēr pārbaudīt, sākam balsot. Have you voted? Votes closed. Beidzam balsot. Noraidīts 18 par 21 pret. U kompromiss, kas par? pret atturas pieņemts. 170. grozījums ar mutisku grozījumu, kur vārdi Eirozona ir jāatstāja ar Eiro grupa. Vai kāds ir pret to? Nu, vienkārši precizējums. 170. ar mutisku grozījumu. Kas pār? Pret. Atturas. Drošības labāk pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 170. grozījumu. Every voted. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Atkrīt 21 par pre, un pret arī 21. Tagad 171. Kas par? pret. Sākam balsot elektroniski. Has everybody voted? Who's voting? Votes closed. Beidzam balsot. Noraidīts 16 par, 26 pret. 172. Kurš par pret atturas pieņemts? Tagad ir mutiskais grozījums eh, V kompromisam, kur pievieno vārdus Eiropas depozītu garantija mehānisms. Kas par mutisko? Par, pret, atturas, noraidīts. Labi, varam pārbaudīt, sākam balsot elektroniski. Votes closed. Beidzam balsot. 15 par 25 pret. Noraidīts. V kompromiss. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 185. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 185. So have you voted? I'm closing the vote. Beidzam balsot. Noraidīt 16 pret 25. Amendment 186 in favour. 186 par pret Ja kolēģi dušīgāk celt roku, man būtu vieglāk pateikt, kāds ir rezultāts. Nobalsojam elektroniski par 186. Votes closed. Beidzam balsot. 20 par 22 pret. Grozījums noraidīts. 187 par pret. Atturas pieņemts. 188 par pret pret, atturas, noraidīts. 190. par, pret, atturas, noraidīts. 191. kas par, pret, atturas, pārbaudīsim. Man gan izstāsta, ka noraidīts. Sākam balsot elektroniski. Has everybody voted? Votes closed. Beidzam balsot. Noraidīts 20 par, 21 pret. Nu, jā, es visai labi prognozēju. Kurš tagad sako? 195. Kas par? Vai visi atrada pareizo grozījumu sarakstā? Kas pret? atturas noraidīts. 196. par pret atturas noraidīts. Mm. 197. ar mutisku grozina, grozījumu, kas pievieno vārds credible plans for. Sākumā par mutisko grozījumu. Kas par? pret, atturas. Izstāst, ka vārdi, šie vārdi netiks pievienoti tekstā. 197. grozījums bez mutiska grozījuma. Kurš par? Pret. Atturas. Nu, balsosim elektroniski. Sākam balsot par 197. Have you voted? Votes closed. Beidzam balsot. 23 par, 18 pret, grozījums pieņemts. 198. Kurš par? Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 199. par. Pret, atturas, pieņemts. 200. kas par? Pret, atturas pieņemts. W kompromiss par pret atturas pieņemts. 211. grozījums par pret atturas noraidīts. 212. par pret atturas pieņemts. 213. par pret. Nobalsojam nu, elektroniski par 213. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 15 par, 25 pret. 214 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss Y ar mutisku grozījumu. Okay, I'll read out for clarity. Lai nebūtu nekādu pārpratumu, es nolasīšu to, kas šeit tiek pievienots. Tātad, ja jūs balsojat par mutisko grozījumu. Of short-term measures to exit the crisis and among the first steps of the binding roadmap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 tad oriģinālais uh, Y kompromiss atkritīs. Kas par? Pret atturas pieņemts. Līdz ar to kompromiss ir aizvietots ar šo jauno tekstu. Tagad 224. Kurš par? Kas par? Pret atturas pieņemts. 225. divās daļās, pirmā daļa, kurš par? pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas izskatās, ka pieņemta, bet pārbaudīsim. Sākam balsot par 225. grozījumu otro daļu. Daram to elektroniski. Sākam balsot. If every voted votes close. 21, 21 again. 21 pret 21. Noraidīts. Ak, tu mīļo stundiņu. 226. kas par? Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. 228. divās daļās. Pirmā daļa, kas par? Pret? Atturas? Pieņemta. Otrā daļa par? Pret? Atturas? Šķiet, ka ir noraidīta, bet drošības labāk pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Has everybody voted? Votes closed. Beidzam balsot 20 pār 20 pret. Grozījums noraidīts. Otrā daļa noraidīta. 229. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīta. 230 par. Pret atturas noraidīts. Jūrī 5. paragrāfs, kas par pret atturas pieņemts, 6. par pret atturas pieņemts, IMKO 3. Eh, par pret atturas pieņemts, IMKO 7. punkts par pret atturas pieņemts. Labi, varam pārbaudīt. Šķiet, kolēģi neceļ rokas. Sākam balsot elektroniski. Vai viss nobalsoja? Vēl divi nav paspējuši to izdarīt. Lūdzu, spiediet podziņas. Beidzam balsot. 15 par 24 pret. Grozījums noraidīts. Labi. Tagad ir skaidrs IMKO 8 par pret. Atturas. Pārbaudīsim. Nu, kolēģi atkal neceļ rokas, kā vajadzētu. Sākam balsot elektroniski. <clears throat> Has everybody voted? One more to vote, but I... Beidzam balsot. Noraidīts. 19 par 20 pret. 9. punkts Imko par pret. Atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. So have you voted? Closing the vote. Beidzam balsot. 17 par 22 pret noraidīts. 231. grozījums par pret atturas noraidīts, 232. par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Sorry, hang on, the vote wasn't that was the old vote. Votes reopened. Tagad sākam balsot, tur vēl bija vecie rezultāti uz ekrāna. Sākam balsot. Vēl trim, diviem jānobalso. Beidzam balsot. Noraidīts 16 par 20 pret. Sākunējais teksts par pret atturas pieņemts. Z kompromiss, kas par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas labāk pārbaudīsim. Otrā daļa Z kompromisam sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot.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 the Commission should take into account the conclusions drawn by the final Van Rompuy report on a genuine economic and monetary union. So that's what we are voting. Tātad mums jābalso par šo fragmentu, nevis par oriģinālu tekstu. Kas par? Pret, atturas, pieņemts. Ir tas. Uh, Tas ir pirmais pielikums, es īsti nesaprotu, kā lai to nosauc, saka priekšsēdētāji. Tagad mutiskais grozījums AA eh, kompromisam. Iesniegusi sociālistu grupa. Pievienot vārdu immediate. Tātad uh, ierobežot uh, tūlītēju dalībvalstu uh, piedalīšanos tātad otrajā ievilkumā ielikt vārdu immediate. Kas par? Pret? Atturas noraidīts. Nu, man tā vismaz šķiet, bet labāk drošības pēc pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Okay, votes closed. Beidzam balsot. Noraidīts 16 par 25 pret. Tātad vārds imīdiet tekstā neparaidīsies. Tāpat sociālisti vēlas svītrot vārdus forfeit un fund un aizvietot tos ar be adequately penalized. Kas ir par šo mutisko grozījumu? Pret? Atturas? Nē, arī šis mutiskais grozījums netiek pieņemts. AA, tātad bez uh, mutiskā grozījuma par pret atturas pieņemts. Trīsdesmit trešajā lapusē ir AB kompromiss, kas par to pret atturas pieņemts. AC par pret atturas pieņemts. AD par pret atturas pieņemts. 13. ievilkums. Kas par? Pret atturas pieņ... noraidīts. 14. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Tas ir, ievil, eh, tas ir eh, apsvērums un 14. grozījums. Sākam balsot. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. 22 par 17 pret pieņemts. 16 par pret atturas pieņemts. 17 par pret pret atturas. Labāk pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. 17, 70 voted, votes closed. Beidzam balsot. Noraidīts 18 par 22 pret. 18 par. Pret. Atturas. Mīļo stundiņu. Jā, pārbauda arī 18. Sākam balsot elektroniski. Simply voted, yes, we're checking on. Jā, tas joprojām ir 18. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 15 par, 22 pret, 19 par. Pret, atturas, pieņemts. 20. par pret atturas pieņemts, 21. par pret atturas pieņemts. Labi, nobalsojam elektroniski par 21. Voted, Vēl trim jābalso. Beidzam balsot. Pēdējais, pēdējais iespēja nobalsot. Pieņemts 21 par, 18 pret. 22. grozījums par. Pret. Atturas. Tas arī jāpārbauda. Jo daži kolēģi vienkārši nebalso. 22. sākam balsot elektroniski. Okay. 22. Has everybody voted? Votes closed. That 24 par, 15 pret, grozījums ir pieņemts. 23. Kurš par? Pret, atturas noraidīt. 24. par. Pret, atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Seventy voted, votes. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 18 balsis par, 17 pret. 25. Tais. Kas par? Kurš pret? Kolēģi, ja es neredzu pacelts rokas, es nevaru saprast, kā ir nobalsot. 25 par, pret, atturs pieņemts. 26 par, pret, atturas pieņemts. 27 par, pret 27 par pret atturas noraidīts. 28 par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Two more, one more to vote. I'm closing the vote. Votes closed. And... Beidzam balsot 19 par 21 pret. Grozījums ir noraidīts. 29. par pret atturas pieņemts. 30. ar mutisku grozījumu ievietot vārdu consolidation. Balsojam par to atsevišķi. Tātad vārdu austerity nomainīt ar consolidation, kas par pret atturas mutiskais grozījums pieņemts. Tagad 30. ar mutisku grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. 31. grozījums par pret atturas noraidīts. Bet pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. two more to vote if you're voting. I'm closing the vote. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts 13 par, 24 pret. 32. divās daļās, pirmā daļa par pret, atturas, noraidīta. Labi, pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. We have dwindling numbers. It makes calling it ever more difficult. So have you voted? Votes closed. Beidzam balsot. 23 par 16 pret. Nu, grozījums īstenībā pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. 33. par pret atturas pieņemts. 34. par pret pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais ar mutisku grozījumu. Sākumā balsojam par mutisko grozījumu. Es noradīšu, nolasīšu. And the communitarized okay, fiscal compact in accordance with Article 16 of the TSCG. Yeah, I mean, on a point of order, what does that word mean? Par procedūru, ko nozīmē šis vārds communitarized, jo man nešķiet, ka tas ir angļu vārds, saka runātājs no zāles. Man šķiet, tas nozīmē saskaņā ar kopienas metodu atbild priekšsēdētāji. I think it's communitized, but maybe the lawyer... Šķiet, ka pareiz būtu communitized, saka priekšsēdētāji. Varbūt, ka uh, juristi lingvisti varētu to palabot. Domāju, tas nozīmē kopienas metodi, bet mēs balsojam par vai pret. Tātad sākumā par mutisko grozījumu par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. It's just on the oral insertions, not the amendment. <laughs> okay. This is just on the on tikai par mutisko grozījumu. Mums nepatīk vārds communitarized. Tas ir skaidrs saprotams. 14 par 24 pret noraidīts. Tagad uh, sākotnējais grozījums. Kas par? Oriģinālā teksta versija. Kas par? Otrais grozījums. Kolēģi. Pret. Otrais grozījums, nekas nav mainījies, bez mutiska grozījuma. Kurš par? pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Has everybody voted? Votes closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Man šķiet, jābalso par grozījumu AE kompromisu the original text? Sorry. No, I've done the original text no, of Amendment 2. Okay, sorry. So uh, we've dealt with Amendment 2. Amendment 1 was carried, so... Pirmais grozījums tika pieņemts, līdz ar to nav jābalso par oriģinālo tekstu versiju. Kompromiss AE, kas par? Pret atturas pieņemts. AF kompromiss, kurš par? Pret atturas pieņemts. Trešais grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Labi, ja vēlaties, varam pārbaudīt. Sākam balsot elektroniski. Three. Two more to vote if you're voting. I'm closing the vote. Beidzam balsot. Carried 19. Pieņemts 19 par 18 pret. Nu, ja jūs nenospiež podziņu, jūs balstiek zau iedzudumā. Tagad piektais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Sastais par pret atturas pieņemts. Otrais ievilkums oriģinālais teksts par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums par pret pret. Nobalsojam elektroniski par septīto kolēģi, ja rokas netiek celtas, es nevaru saprast, kas notiek. Un jūs vēl pļāpājat pa vidam, tad vispār neko nevar saprast. Septītais grozījums, sākam balsot. Has every voted, votes closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 17 pār 21 pret. Oriģinālais teksts, trešais citāts par pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Oriģinālais teksts numur 5, kas par pret atturas pieņemts. Tagad par visu grozīto tekstu kopumā balsosim elektroniski. Sākam balsot. This is a struggle to get their hands up everybody voted? One more to vote. If... Pēdējā iespēja nobalsot. Es tūliņ beigšu balsojumu. Pieņemts. 19 pār 12 pret. Septiņi kolēģi atturējās. Silvija, sveicu tev ar panākumiem. You have to close the meeting and announce the next one. Right. Okay, there's no other business. The next Citi jautājumi šodien netiek izskatīti. Nākamreiz tiekamies pirmdien, 3. 3. Eh, decembrī, un tad 3. Eh, decembrī no 9 līdz 12.30. Tas ir otrdien.